Dámy a pánové, díky. Nu, tagad, dāmas un kungi, saskaņā ar balsojumu rezultātu mēs pāriem pie nākošā darba kārtības punktu par Indiju, par nāvis soda izpildi Mohamedam Afzavam Guru. Pirmais runātājs ir Čārņeckis uz divām ar pusminūtēm. panie przewodniczący! panie i panowie! paldies priekšsēdētāji dāmas un kungi! mēs jau šajā parlamentā pirms pieciem mēnešiem decembrī diskutējām par um, to, uh, ka šis uh, apsūdzētais uh, Indija ir lielākā pasaules demokrātija un man ir eh, iespējas, ka šeit mēs piemērojam eh, divkāršu mērauklu, atšķirīgus standartus. Bieži vien uh, netiek apsūdzētas tās valstis, kuras sistemātiski pārkāpj cilvēktiesības, uh, kas uh, ar brutālu valsts aparātu vēršas pret saviem pilsoņiem uh, un uh, deputātiem eh, ir ērtāk vērsties eh, pret eh, valstīm, kas tomēr salīdzinājumā ar savām kaimiņu valstīm ir demokrātisks. Un Indijas kontekstā, es domāju, mēs varam tieši par šādu gadījumu runāt. Tātad šeit tiek apsūdzēta valsts, kura droši vien ir daudz demokrātiskāka uh, par uh, citām valstīm, par kurām mēs vispār nerunājam. Mēs šeit runājam par spriedumu, kas uh, uh, sekoja pēc brutāla teroristiska uzbrukuma, un to vajadzētu atgādināt. Vajadzētu atgādināt, kāpēc tika pieņemts šāds spriedums. Par ko tad ir šis spriedums? Un ir ļoti būtiski uh, ņemot vērā uh, šo te rezolūciju. Uh, tātad uh, ļoti grūti ir paredzēt, kādas sekas var būt šim spriedumam, bet uh, ir skaidrs zināms, kādas sekas būs šai rezolūcijai, jo īpaši uz Eiropas Savienības attiecībām ar strateģisku partneri, proti ar Indiju. Un šis strateģiskais partneris uh, tagad uh, jau otro reizi pusgada laikā kļūst par uh, uzbrukumu mērķi no mūsu puses. Mūsu demokrātiski ievēlētais Eiropas parlaments, kam vajadzētu būt uh, paraugam daudzām sabiedrībām, daudzām valstīm, un tā tas arī ir, daudz mūs uzskata par paraugu, šeit atklātā veidā uzbrūk lielākajai pasaules demokrātijai. Indija Uh, ir daudzveidīga, bet arī uh, toleranta valsts un tajā valda demokrātija. Tātad uh, varbūt Indijai šajā gadījumā vajadzētu meklēt citus sabiedrotos, ja jau Eiropas Savienība un ASV viņus tā neatbalsta. Un ja mēs runājam par šo spriedījumu, kad pagājušajā nedēļas nogulē Pakistānā tika nošauts opozīcijas politiķis, kur tiek uh, regulāra pielietot spīdzināšanu, par to mums vajadzētu runāt. Un tagad Delī kundze, pusotra minūte, lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Dāmas un kungi. Mohamelā Afsalā guru nāvesodu izspildu 9. februārī ir satraucoša pazīme attiecībā uz nāvis sodu atjaunošanu Indijā. Tā ir jaunā, tā ir otrā nāvis soda izpildu trīs mēnešu laikā. Tādējādi Indija ir nostājusies pret abolicionisma tendencēm, kas ir novērams visā pasaulē. Kopā 140 valstis, jeb vairāk nekā trešā daļa eh, eh, planētas ir atteikušās. Tas nozīmē, kolēģi, ka ka 90% valstu atturas no nāves soda izpildes. Mohameds Afzals Guru 2002. gada decembrī tika notiesāts uz nāvi e, saskaņā ar likumu par terorismu novēršanu. Pastāv nopietnas šaubas par viņa procesa taisnīgumu, viņam nebija advokāta, kam būtu uh, piemērota pieredze procesa laikā. Indijas eh, varas iestādes eh, publiskoja pirms ikvienas izpildes informāciju attiecībā uz eh, apžēlošanas lūgumiem. Šī jaunā prakse nozīmē, ka izpildu izpildes notiek slepenībā, un tas ir satraucoši. Šī parlamenta rezolūcija atgādina, ka mēs esam pret nāves sodu visos gadījumos, neatkarīgi no īst paveiktā nozieguma smaguma vai noziedznieka vai vainotā cilvēka vainas. Mēs aicinām Indijas valdību pieņemt moratoriju ar nolīku atsacīties no nāvis soda īstenošanas vispār. Is... Paldies. Nākošais runātājs Korhola uz vienu minūti. Olen erittäin iloinen, että... Paldies. Esmu gandrīt par kolēģi atbalstu. Brīdī, kad lūdzu ierakstīt šo jautājumu darba kārtībā. Es vēlētos, lai Eiropas Savienība turpina īstenot spiedienu uz Indiju, lai šajā demokrātiskajā valstī tiktu aizliegts nāves sods. Mohameds Afsals Guru tika apsūdzēts par līdzdalību uzbrukumā parlamentam Nāvisots izpildīts februārī, procesā netika ievēlotas starptautiskās normas, un guru nevarēja lūgt apžēlošanu. Iespējams arī, ka notiesātais bija nevainīgs. Tas apliecina vispārīgu tendenci Indijā, kad 2012. gadā tika atjaunota nāvis soda izpildē. Nāvisots tika izpildīts e, slepeni un ģimene nav informēta. Esmu gandarīt, ka pirmo reizi pēc tik ilga laika Kašamīras piera process tik ir minēts parlamenta rezolūcijā. Paldies, priekšsādātāji. 9. februārī Indijas cietumā tika izpildīts uh, guru nāvsots. Atentāta uh, laikā um, gāja bojā deviņi cilvēki, spriedums tika turēts uh, slepenībā un piedarīgie netika informēti par spriedumu izpildi. Saskaņā ar Amnesty International uh, Pagājuši gadu uh, uh, tika izpildīti 679 um, nāves sodi uh, Austrumāzijā, un Indija 2004. gadā apņēmās uh, moratoriju pieņemt pret nāves sodu 2008. gadā. Uh, ANO ģenerālā asambleja arī pieņēma attiecīgus lēmumus, un tāpēc mums ir jānosoda Indija un jāpieprasa ieviest moratorijas nāvsodam, lai nāvsods vairs nebūtu spēkā šajā valstī. Uh, nāvsods ir necilvēcīgs, nesaskaņojams ar cilvēktiesībām, un to nevajadzētu piemērot 21. gadsimtā. Paldies, tagad Benjon kungs, divas minūtes. Uh, Paldies, vispirms es gribētu izteikt līdzjūtību Avzal Guru kungu ģimenei ir pilnīgi nepieņemama šāda situācija, ka ģimene nav saņēmusi informāciju par nāvsodu izpildi nāsos ticis izpildīts un mirstīgās atliekas eh, tika atstātas cietumā un nav atdotas ģimene. Liberāļi un demokrāti vienmēr ir pauduši savu stingru nostāju pret nāpsodu, jebkurā formā un vietā. Un Eiropas Savienībā arī valda šāds pats viedoklis, bet joprojām ir vairākas valsts arī Āzijas dienvidos un austrumos, nav atbalstījuši šo sodu moratoriju un izmanto dažādus argumentus, lai tā rīkotos. Indija ir viens piemērs, arī pagājuši, kad Pakistāna pārkāpa moratorijas solījumu. Jau kolēģi teica, ka Indija ir lielākā demokrātija un visā pasaulē, un tai būtu jārāda piemērs. Un ir arī jādomā, jāsaisto ar kašmīras procesu, nedrīkstētu jaukt tur līdzsvaru, un šeit mēs redzam tagad nemierus, un ļoti daudz cilvēki gaida e, nāvsodu izpildi, ne tikai um, separātis, bet arī citi, un es esmu noraizējies, ka šis gadījums rada precedentu, un mēs varētu uh, redzēt, kā šis precedents tiek izmantots, gatavojoties nākamajām Indijas vēlēšanām, arī politiskā ziņā, un varētu arī būt tā, ka tie, kas gaida nāves sodu izpildi, ir īpaši apdraudēti, un te ir arī politiskie, varbūt kaut kādi kontakti, kas gaida šī nāves sodas izpildi pirms vēlēšanām. Tāpēc es aicinātu augsto pārstāvi. Uh, Eštons kundze izmantot diplomātsko valodu un kanālus, kā arī izrīt spiedienu un sūtīt mūsu stingru nostāju pret nāvu sodu izpildu. Paldies! Veržjā kundze nākamā runātāja, pusotras minūtes. Merci, monsieur le président. En 2000... Paldies, priekšsēdētāji. 2011. gadā piedājot eh, savu kandidatūru cilvēktiesību komisāram cilvēku eh, tiesību padome Indija eh, apņēmās sekot eh, cilvēktiesību standārtu ievērošanai. Tomēr šobrīd 1500 ieslodzīto gaida nāvis sodu. Tiek ziņots par nāvis sodu izpildēm katru gadu. Kristofs Sērns, Sānos referents, 2012. gadā pauda bažas par to, ka nāvis sots var tikt piespriests aizvien vairāk lielākā skaitā, kas par noziegumiem, kas paredzēti krimināla kodeksā. Un viens no tādiem piemēriem ir Mohameda Afsada guru nāvis sots. Ir satraucoši, ka viņa ģimene nesaņēma informāciju par nāvis soda izpildi, ka viņa mirstīgās atpildes nav tikas, tas nav atdotas ģimenei. Un tas viss nav cienīgi valstī, kurai vajadzētu būt lielākai pasaules demokrātijai. Nāvis sots ir nepieņemams un izņēmumu nedrīkst būt. Tas ir barbarisks un 21. gadsimta necietīgs soda veids. Indijai ir jāatgriežas pie abolicionisma, kā tas bija periodā no 2004. līdz 2012. gadam. Paldies, nākošais runātājs Poselt uz vienu minūti. Herr Poselt. Hello. Poselt kungs. Jā, priekšsēdētāji. Indija uh, mūs uh, satrauc trijos veidos. Pirmkārt, viņi principā noraida um, uh, nāvis sodu. Uh, Otrakārt, mēs ļoti skaidri sakām, ka šādā veidā izpildīt nāvsodu, tas nav demokrātijas cienīgi. Tas atbilst tikai diktatūras rīcībai. Un trešā lieta, ko gribētu pateikt, un tas ir pats svarīgākais, mēs aicinām Indiju un Pakistānu beidzot uh, drosmīgi uh, un domājot par samierināšanos atrisināt Kašmirs jautājumu šī rēta starp divām ātomvarām apdraud mieru un drošību visā pasaulē un arī Eiropā, un tāpēc mums kā Eiropiešiem daudz intensīvāk jācenšas rast pienācīgs risinājums Kašmīras jautājumam un jāpanāk miers šajā strateģiski svarīgajā reģionā. Paldies! Nākamā Senišinas kundze, vienu minūtu lūdzu. Dziękuję, panie przewodniczący. Paldies, priekšsēdētāji. Mohameds Afzals Guru uh, tika apsūdzēts, ka viņš bija uh, iesaistīts uz, organizēt uzbrukumu Indijas parlamentam 2001. gadā, un pēc tam viņam piesprieda nāvas sodu saskaņā ar uh, likumu, kurš tika pieņemts trīs mēnešus pēc uzbrukuma. Viņš uh, pavadīja uh, desmit gadus cietumā, viņa uh, apelācijas lūguma tika noraidīta, un tagad viņam tika izpildīts uh, uh nāvsots. Pēc divām dienām par to tika paziņots uh, viņa uh, ģimenei par šo izpildi. Ir vēl vairāk kā simts uh, ieslodzīto Indijā, kas gaida nāvsodu. Uh, Eiropas politika taču ir tieši vērst uz nāvas soda atcelšanu, un tāpēc mēs gribētu aicināt Indiju ies, ieviest moratoriju nāvas sodam un aicināt arī uh, ievērot startautiskajos uh, nolīgumos uh, noteiktās tiesības uh, attiecībā uz tiesu procesiem. Tagad Ojolāns kundz, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Mūsu attiecības ar Indiju ir intensificējušās gadu garumā. Indija cenšas meklēt, nostiprināt savu lomu kā nopietnu partnervalstu, nostiprināt mūsu attiecības. Mums jāatzīst arī, ka cilvēktiesību situācija ir uzlabosies, tomēr joprojām ir neatrisinātas problēmas demokrātiskiem principiem nostiprinoties sabiedrībā, Indijai ir nepieciešams eh, strādāt cītīgi, lai radītu pozitīvu piemēru ļoti nestabilā reģionā. Tāpēc eh, ir ļoti nožēlojumu, ka Indija ir pārtraukusi savu neoficiālo moratoriju nāvesodam, kas ilga astoņas gadus. Eh, tas ir milzīgs solis prom no cilvēku tiesību vērtībām, kuras mēs uzskatām par universālām, liberālā li un demokrātiskā pasaulē, arī Eiropas Savienībā. Turklāt es gribētu paust savas bāžas attiecībā uz Indijas tiesisko sistēmu, un es ļoti ceru, ka Indijas valdība darīs visu, lai apstādinātu šo procesu. Es gribētu aicināt Indijas uh, valdību neapstiprināt nāvsodu izpildi nākotnē. Paldies! Nākamais runātājs Lohbiller kungs, pusotras minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Rezolūcijā mēs prasām nāvesodu uh, pārvērst cietumsodā arī Gulāra kungam. Uh, jau 2011. gada uh, jūnijā mēs pieņēmām uh, Uh, rezolūciju par viņu. Viņš devās uz Vāciju, lai pieprasītu patvērumu, pēc tam, kad viņa tēvs tika nolaupīts un viņa ģimenes locekļi tika stīp, spīdzināti. Pēc patvērumu pieprasījuma uh, Vācijā viņš tika nosūtīts atpakaļ uz Indiju un tika teikts, ka viņam nav no kā baidīties, bet viņu tad tur aizturēja un tagad viņš sēž cietumā. Desmit gadus viennieku karmerā uh, un uh, Um, nelielā kamerā 22 stundas diennaktī. Viņa mm, veselība ir stipri pasliktinājusies. Vēlāk Vācijas tiesas nolēma, ka viņu nedrīkstēja nosūtīt atpakaļ, jo viņa dzīvībai Indijā draudēja briesmas. Es aicinu Indijas valdību, profesoru Sinu un arī citus cilvēkus, kas vēl sēž cietumā gaidot nāvsodu, um, neīstenot viņiem nāvsodus un pārvērst viņu spriedumus par uh, cietumsodiem. Es domāju, ka tuvojošies kongress, kas būs Madridē šogad pret nāves sodu, um, būtu laba iespēja Indijai, bet arī citām valstīm, kurās vēl tiek piemērots nāves sods. Uh, pārtraukt šo uh, valstiskās nonāvēšanas politiku un atcelt nāvis sodu. Paldies. Nākamais runātais Lasovičs kungs vienu minūtu lūdzu. Paldies eh, priekšsētētāji. Mohameds Avzāls guru tika uh, nosodīts par terora aktu. Šajā uzbrukumā gāja bojā deviņi cilvēki. Uh, Bet kopš tā laika pasaulē, diemžēl, ir notikuši uh, daudz līdzīgi terorakti, un pēdējie notikumi Londonā arī par to liecina. Tāpēc es uzskatu, ka viņa spriedums eh, Indijā bija proporcionāls eh, viņa rīcībai. Indija parāda, ka uh, tā ir sabiedrotā valsts ciņā pret terorismu. Uh, Ir arī tādas valstis, eh, kuras eh, necīnās pret terorismu, bet par to atbalstu. Mums ir jācīnās pret terorismu. Paldies, Lašavičs kungs, vai jūs eh, pieņemsiet zilās kartas jautājumu no Pasaut kunga? Jā, Pasaut kungs, jums vārds. Kolēģi, man ir jautājums jums. Es arī esmu pret terorismu, bet es esmu arī pret nāves sodu. Vai jūs zināt, ka iespējams lielākais 20. un 21. gadsimta Eiropietis Jānis Pāvils II bija pret jebkāda veida nāves sodu? Rosavičs kungs, lūdzu jums atbildēja laiks. Jā, to es zinu, bet man jāsaka, ka uh, lielākā daļa poļu reaģē ļoti izlēmīgi un konkrēti. Uh, Tur, kur cilvēki neizturas kā cilvēki, tātad neizturas cilvēcīgi, tur mums arī ir skaidri jāpasaka, ka šādu uh, zvērīgu rīcību mēs nevaram uh, pieņemt. Senēšins kundze arī grib jums uzdot jautājumu, vai jūs pieņemsiet? Jā, kundze, lūdzu. Maik. Ieslēdziet lūdzu mikrofonu. Dziękuję, panie przewodniczący. Paldies, priekšsēdētāji. Godātais deputāta kungs, vai jūs uzskatāt, ka nāves sodu vajadzētu uh, selektīvi piemērot uh, arī teroristiem vai citiem, kas uh, pastrādā uh, tero, uh, dažādas smagas noziegumus, vai jūs vienkārši domājat, ka nāves sots uh, kopumā būtu jāpiemēro? Uh, Un vai tas nozīmē arī to, ka jūs slepkavības, teroraktus un spīdzināšanu attaisnotu, ja tos tiek uh, piemērots pret teroristiem vai uh, aizdomās turamajiem par terorismu? Es domāju, ka nāvisots būtu jāpiemēro uh, tur, kur tie cilvēki, kas veic šādus noziegumus, uh, Um, ka viņi vairs nav cilvēki, viņiem vairs nav tādas sajūtas, izjūtas kā cilvēkiem, kas attiecas uz nevainīgu cilvēku nogalināšanu, kas neko nav nodarījuši. Um, tur es esmu pilnīgi pret to, vienalga vai tie būtu nedzimuši bērni vai kāds cits. Un tagad klāskungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Domāju, ka mums, kā Eiropas parlamentam, ir visai uzmanīgi jāuztars katru reizi, kad mēs izsakāmies par eh, nāves sodu piemērošanu trešajās valstīs, vēl jau vairāk. Runājot par tādu valsti kā Indija, kurā saskars ar nopietnu islāma terorismu problēmu. Protams, piekrīt ieteikumiem, lai Indija visai piesardzīgi piemērotu nāvis sods. Tiesiskai valstī ir jātiec uz visiem, bet vajadzētu izvairīties no tā, ka teroristi, kuru vaina ir pierādīta, eh, tiktu eh, prezentēti upurlomā. Šī persona bija iesaistīta teroristu uzbrukumā, kur bojā gāja 12 cilvēki. Un ļoti žēl, ka tas nav iekļauts piecu grupu kopīgajā rezolūcijā, kas ir jūsu priekšā. Atzals guru pats bija nāvis soda atbalstītājs, bet tādiem nevainīgiem, kuri paši neko sliktu nebija izdarījuši. Paldies! Nākošais runātājs Makovei uz vienu minūti. Condamn execuția în secret a lui... Paldies! Es nosodu slepeno nāvisodu izpildi. Blok. Septiņus gadus sots netika izpildīts, nosoda arī to veidu, kā tas tika darīts, un uh, tad vēl uh, bija uh, abedīšana bez tā, ka kāds par to zināja. Tātad šis spriedums tik un tā nebija tiesisks, tika pārkāptas aizstāvības tiesības, un viņš tika apsūdzēts un notiesāts. Uh, par terorismu, bet nesaskaņā ar starptautiskiem standartiem. Mēs uh, dzīvojam laikā, kurā mēs cīnāmies pret nāvs sodu tūkstoši. Uh, Tātad 144 valstis jau ir atcēlušas de jure un de facto nāvs sodu uh, un uh, arī Indijā tas būtu jāceļ. Uh, mēs aicinām Indiju uh, neizpildīt vairs nāvsodu un ieviest nāvsodu moratoriju un to noteikti arī likumā. Palečkis and... kungs nav klāt. Nākamais Albermājer kungs. Vienu minūtu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, man tas tiešām šķiet nedaudz dīvaini, ka šodien mēs šeit runājam par cilvēktiesību pārkāpumiem Indijā. Mēs to drīkstam darīt, bet mēs nedrīkstam eh, diskutēt par cilvēktiesību pārkāpumiem, eh, kad ir runa par ASV. Tas man liekas ļoti dīvaini un arī netaisnīgi. Vispirms, eh, protams, gribu pateikt, ka es noraidu, protams, nosodu uzbrukums Mumbajā un tomēr Gurukunga nāvsodu izpilda. Uh, Un uh, tas varētu būt arī uh, citu nemieru izraisītājs viņa reģionā Kašmirā. Kašmīra ir reliģiskā laika bumbarda, laika dēgli, un uh, es negribu šodien Indijai neko ieteikt, bet es gribētu aicināt padomāt par to, vai nāvsodas izpildes, kas uh, atbilst uh, hinduistu iedzīvotāju uh, iedzīvotāju uh, dzīvesvietām. Mums vajadzētu padomāt, vai tiešām nāvis sots var atrisināt uh, uh, konflikts starp uh, dažādajām etniskajām grupām. Ir, protams, uh, jārisina problēmas pierobežu reģionos. Paldies, un nākamais prēda kungs vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji. Divas lietas no manas puses pirmkārt. Šī ir otrā rezolūcija. Sakrā ar nāvis sodu Indi Indijā, kuru mēs apspriežam šī sasaukuma laikā. Pirmā attiecās uz Davida Balsinga notiesāšanu, kura apžēlošanas prasība tika noraidīta martā, un tagad otro reizi mēs mēģinām nosūtīt Indijai signālu, lai norādītu, ka Eiropas Savienības nostāja pret nāves sodu ir tāda, ka tas ir nepieņemami demokrātijā. Otrakārt, runājot par apsalu guru slepeno nāves sodu izpildi un apstākļiem, kā tas notika, uh, ir, parādī, ir pierādījis Kašmīras miera procesa nestabilitāti, un tas notiek brīdī, kad Indija mēģina uzlabot attiecības ar kaimiņu valstīm. Mēs aicinām visas iesaistītās puses sadarboties un meklēt diplomātisku risinājumu. Paldies, un mēs varam pāriet pie brīvā mikrofona. Pirmkārt, eh, pirm, pirmais runātājs eh, Danuta Hībnera. Paldies, uh, priekšsēdētāji. Jau kuro reizi mēs uh, uh, esam liecinieki satraucošiem notikumiem, netiek ievērota iecietība un var notikt jauni konflikti starp Pakistānu un Indiju pierobežas reģionā un Guru kunga nāvsoda izpilda ir sāsnājusi situācija, izraisījusi protestus. Uh, Kašmīras ielajā, vai tas tiešām bija nepieciešams. Indijas valdība neko nav mācījusies no pagātnes. Šī nāvisoda izpilde pārkāpj cilvēktiesības, un tāpēc Eiropas Savienība nedrīkstētu klusēt. Mums ir jārīkojas, jāizrāda sava uh, neapmierinātība. Bieži vien upuri ir uh, nevainīgi. Uh, Uh, un uh, paldies. Lūdzu, runājiet uh, normālā tempā, lai jūs var iztūkot. Nākamais repokungs. Arvoisa puhemies, tämä päätöslauselma on... Paldies, priekšsēdētāji. Šī rezolūcija ļoti svarīga, jo šobrīd ir 20 tūkstoši notiesātos nā visā pasaulē. Nāves sots ir necilvēcīgs un apdraud tiesības uz dzīvību. Guru process apdraud tiesības uz dzīvību dzīvību. Eiropas Savienībai šīs tiesības ir jāizstāv. Mēs visi esam apņēmušies cīnīties par pilnīgu nāvis soda aizliekšanu. Un ir jārespektē tā harta saskaņā, ar kuru nevienam nevar tikt izpildīts nāvis sots. Ārējais darbības dienas un Eiropas Savienības pārstāvji Indijā ir ar pienākumu uh, vērsties pret nāvis sodu izpildu. Migaiska kungs, lūdzu. Dziekuji, paņem šenčonci. Paldies, priekšsēdētāji. Es negribētu, lai šis uh, strīdīgais atsevišķais gadījums uh, būtu iemesls uzbrukumiem Indijai. Uh, un uzbrukumiem nāves sodam kā tādam. To jau pieminēja Prēdas kungs. Dažu mēnešu laikā tiek pieņemta vēl viena rezolūcija, kur tā tiek nosodīta um, lielākā pasaules demokrātija. Mums ir jārespektē taču arī Indrijas demokrātiskie lēmumi. Mums tas ir jānovērtē, jo īpaši šajā pasaules reģionā. Otrkārt, šis uh, strīdīgais jautājums, ko šobrīd apspriežam, uh, nedrīkstētu tikt izmantots, uh, lai vērstos pret nāvsodu. Tas ir filozofisks jautājums, ir valstis, kas ir pret nāvsodu, to es varu saprast, bet daļa no mums atbalsta nāvsodu. Un tāpēc mums vajadzētu vienkārši izrādīt savstarpēju izpratni. Paldies! Mr. Garinger, will you accept blue card? Vai jūs pieņemsiet zilo kartīti no Geringeres kundzes? Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Nav tā, ka daļa no mums ir par un daļa no mums ir pret nāves sodu. Lai iestātos Eiropas Savienībā, valstīm ir jāpieņem zināmas vērtības, un pie tā piedara arī nāves soda noliegums. Tas nozīmē, ka atsevišķās valstīs referemos tika izlēmts, ka mēs vēlamies iestāties savienībā, kura neakceptē eh, nāvis sodu, un tas ir demokrātisks lēmums, kas ir jāatzīst. Mēs uh, neatzīstam šo barbaristisko sodu veidu Eiropas Savienībā. Jūs atbildi, lūdzu. Nu jā, diemžēl jums ir jāakceptē fakts, ka es esmu nāvis sodu atbalstītājs, cik es zinu. Uh, Indija eh, nav pieteikusies eh, dalībā Eiropas Savienībā, un tāpat kā ASV, eh, arī Indijā viņi drīkst savā tieslietu sistēmā izmantot un paredzēt nāves sodu kā atbaidošu līdzekli. Nāves soda problēma Eiropā un pasaulē jau tūkstošiem gadu Uh, ir un vienmēr bijusi un paliks filozofiska problēma. Es uh, akceptēju jūsu viedokli, ka jūs uzskatāt, ka tas ir barbarisks soda veids, bet es gribētu lūgt jūs akceptēt arī citu cilvēku viedokli, kā piemēram manu viedokli, kas uzskata, ka tas vienkārši ir visiedarbīgākais atbaidīšanas līdzeklis. Paldies! Uh, is Mr. Madam uh, Savan. Nākamā Savans kundze. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas parlamentā. Mēs esam ik viena tiesības uz taisnīgu tiesu. Un vairākums no mums ir kategoriski pret nāvis sodu. Guru gadījumā Mēs uzskatām, ka nāves sots pārkāpja pamattiesības, vienas no pamattiesībām tiesības uz dzīvi. Guru nāves sots var ietekmēt miera procesu ar Pakistānu un izraisīt vardarbīgas eh, darbības. Un abi nesenie nāves sodu izpildes gadījumi ar mēneša atstārpi notika pēc atsacīšanās no moratorija. Priekšsēdētāji, dārgie kolēģi, Afsal, eh, Muhamed Afsal Guru nāvisoda izpilde nozīmē nāvisoda atjaunošanu Indijā, kur tas tiek izpildīts slepeni. Un šajā sakarā mēs esam sagatavojuši rezolūciju. Vairāk runātāji jau izteicās šajā sakarā, es neatkārtošu viņu sacīto. Bet piebildīšu, ka pastāv šaubas par guru procesa taisnīgumu. Viņš nevarēja izvēlēties sev advokātu, ģimene netika informēta, mirstīgās atliekas netika atdotas ģimenei, un ņemot vērā visu šo starptautisko standartu pārkāpumus, mēs atbalstām šo rezolūcijas priekšlikumu un aicinām vienot atbalstu parlamentā, neraugoties uz mūsu politiskajām atšķirībām. Paldies nākošais runātājs Romēvām. Fact, not... Paldies, priekšsēdētāji. Šeit mēs nerunājam par vienkārši filozofisku jautājumu. Nāvis sots nav, atgriež, nav atgriezenisks un tas pārkāp sarkano gaismu. Un šeit mums ir arī cilvēktiesība deklarācija un nāvsots ir pretrunā ar to un nav nekāda Nav nekāda pierādījuma, kas norāda, ka nāves sots kaut ko apturētu. Šeit mēs e, zinām, ka ir starptautiskām organizācijām nopietni jautājumi par apzalu guru e, sodu, jo nebija e, aizstāvības, arī viņu turēšana policijas iecirknī nebija normāla, un arī guru ģimene nav saņēmusi nekādu informāciju ne pirms nāvisoda izpildes, ne arī vēlāk. Un arī mirstīgās atliekas netika dots ģimenei. Un tāpēc mēs vēlreiz atkārtojam mūsu stabilo nē nāvesodu izpildēji un atkārtosim to vienmēr un vienmēr, ka nāves soda atcelšana dod savu atbalstu cilvēku tiesību attīstībā un ievērošanā. Paldies! Paldies, Romēvas kungs. Vai jūs pieņemsiet eh, zilo kartīti no Migaļska kunga, lūdzu? E, Džinkoju, paņi pošlē za pšieņu. Paldies, priekšsēdētāji, par to, ka jūs ļaujat man uzdot jautājumu. Jums ir taisnība, ka nav empirisku pierādījumu tam, ka nāvsodam ir atbaidošs efekts. Mums nav laboratorijas apstākļi, kuros varētu kaut ko tādu pārbaudīt bet varbūt eh, jūs tomēr piekritīsiet šim loģiskiem secinājumam, ka uh, smagāks sots labāk atbaida potenciālos noziedzniekus, un nāves sots ir visiedarbīgākais. Vai jūs eh, akceptējat šo loģiku? Paldies! Oh, Nē, vienkārši atbildi man ir nē. Šeit ir jautājums eh, tas, ka šis sots nav atgriežams atpakaļ, nav atgriezenisks, un tas ir bāze visai diskusijai. Jūs varat eh, celt arguments par un pret, bet tas, ka tas ir neatgriezenisks process, un tas ir pats par sevi skaidrs. Romēvas kungs, vai jūs pieņemsiet vēl vienu zilā skatīts jautājumu, lūdzu? Uh, thank you very much. Uh... Liels paldies. Jūs eh, kritizējāt cilvēktiesību pārkāpums tieši krimināla procesa laikā apzauguru lietā. Es tiešām piekrītu, eh, ka šeit bija ļoti būtiski tiesas procesa pārkāpumi, arī tiesības uz aizstāvību netika ievērots. Jūs arī nosodat arī uz, uz šiem noziegumiem pret eh, cilvēcisko cieņu. Tas viss ir noticis Amerikas Savienotajās valstīs arī. Neraugoties uz visiepriekš minēto jūsu grupa, eh, zaļo grupa un Tavāres eh, kungs ir īpaši ir aprakstījis cilvēktiesību situāciju Ungārijā. Un viņš vēlas nodot eh, šo ziņojumu ASV valdībai. Kā tas vispār ir iespējams? Kā jūs varat to izskaidrot? Kā ir iespējams harmonizēt šos divus viedokļus? Say, this... Man grūti komentēt, es, es domāju, ka šeit neredzu nekādu kopsakarību ar mūsu šodienas tēmu, tāpēc vienkārši neatbildēšu. Paldies par atbildi, un Kreto kundze ir pēdējā runātāja šajā debatā. Diskutam despre necesitātā. Paldies, priekšsēdētāji šī nav pirmā reize, kad mēs runājam par to, ka ir nepieciešams atcelt nāvisodu. Gan Irijā, gan arī vēl 40 citās valstīs. Mums ir jāturpina šie centieni, jo nāves sots klajī pārkāp cilvēku pamatiesības, cilvēku tiesības uz dzīvību, un nāves sots nav nekāds apturošs mehānisms noziedzībai. Un daudzas valsts ir jau atteikušās no de facto un de jure no nāves soda, kas ir bijis četras valsts tāds ir, un tāpēc mums vajadzētu atkārtot mūsu jautājumus, uz spiedienu, uz Indiju, ka ir nepieciešams ievērot visaugstākos standartus cilvēktiesību jomā, arī nāvisodu atcelšanas jomā. Ļoti žēl, ka tāda valsts, kur ir brīnišķīga izaugsme un attīstība, joprojām šai valstī ir 1455 ieslodzītie, kas gaida nāvis sodu izpildu, tāpēc mēs gribētu vērsties pie Indijas uh, valdības iestādēm, ka vajadzētu turpināt strādāt un atcelt galīgi nāvis sodu izpildu priekšsēdētājs. Uh, un Ettinger kungam tagad ir, tiek dot vārds, lai apkopot šo debatu, lūdzu. Dāmas un kunga deputāti, jūsu satraukumam mēs piekrītam attiecībā uz 9. februāra nāvsodu izpildīju Mohamedam Avzalam Guru. Augšā pārstāve un eh, komisijas vicepriekšsēdētāja Katrina Eštone uzreiz pēc tam 11. februārī sniedz paziņojumu par šo gadījumu, apstiprinot, ka Eiropas Savienība eh, nāvsodu uh, eh, noraida principā un jau kādos apstākļos. Un tagad tiek atkal prasīts moratorijas nāvsoda izpildēji, lai tas stātos spēkā Indijā. Šis lēmums uh, par nāvsoda izpildi un pat izpilde bija uh, otrais tāds gadījums. Uh, pēc astoņiem gadiem, kuros netika izpildīts nāves sots. Uh, pirmais gadījums bija Kazaps, uh, kas uh, bija vienīgais, kas uzbrukumos Mumbajā izdzīvoja. Un arī toreiz mēs, kā Eiropas Savienība, paudām savu satraukumu par to, ka pēc astoņu gadu pārtraukuma atkal tika izpildīts nāves sots. Uh, Pēc tam, kad Indijas prezidents uh, pēdējo nedēļu laikā nu, ir noraidījis virkni apžēlošanas lūgumu, mums ir bažas, ka varētu notikt uh, vēl vairākas navsod izpildes. Tie ir gadījumi, kas ir saistīti ar teroru uzbrukumiem, bet tie ir arī uh, cilvēki, kas ir apsūdzēti slepka, par slepkavībām vai par izvarošanām un slepkavībām. Un uh, daudzi uh, Eh, daudzas lietas ir arī radušas plašu rezonansi eh, sabiedrībā, pasaulē un arī šeit Eiropas parlamentā. Devinda Palsīna Bulā gadījums šeit ir jāmin, tas mūs satrauc, un jau vairāk kā desmit gadus uh, ir uh, pieņemts lēmums, uh, un uh, um, viņa uh, psihiskā veselība ir smagi cietusi. Mēs zinām, ka pilsonībiskajā sabiedrībā nav īsti skaidrības par to, um, pēc kādiem kritērijiem uh, tiek pieņemti lēmumi par apžēlošanu, un lielais skaits noraidījumu rada bažas. Mēs atbalstām Indiju cīņā pret jebkādu veidu terorismu, uh, un esam pauduši savu gatavību izskatīt šo jautājumu ar valdību Delī. Eh, cīņai pret eh, terorismu tomēr ir jānotiek ņemot vērā pilnībā tiesiskumu un cilvēktiesību principus. Un tāpēc mēs uzskatām, ka nāves sots nav iedarbīgs līdzeklis, lai atturētu noziedzniekus no nozieguma pastrādāšanas vai teroraktu pastrādāšanas. Uh, Eiropas Savienība joprojām uh, cenšas uh, sadarboties ar Indijas uh, varas iestādēm par nāvsodu, nāvsodu izpildi, un mēs šo darbu turpināsim. Un mums jāizmanto cilvēktiesību dialogs, kas notiek, un jāizmanto tas pilnībā. Mēs gaidām, kad Indijas uh, valdība noteiks jaunu tikšanās datumu, lai šo uh, dialogu, kas vairāk kārt jau ir atlikts, atkal atsākt un turpinātu. Lielas paldies par jūsu aktīvo darbību. Thank you very much, Mr.